Ir vēls, vak, ir vēl nakts stunda, un es pasakos visiem, kuri ir eh, piedalījušies de debatā. Paldies, Eštānas kundze, un līdz ar to noslēdzam arī šodienas eh, sēdi, un rīt būs balsojums par šo rezolūciju visiem jau vakar. Ah,